mūsu dokumentos, un ja nekādu komentāru vairs nav, es to ceru, ka jūs varēsiet arī apstiprināt šo darba kārtību bez grozījumiem tālāk mani vai priekšsēdētāji paziņojumu <clears throat> par procedūru. Mēs uh, sadarbojamies pamatoties uz 54. reglamentu punktu, tas ir par 55. reglamentu punkts, tas ir labo priekšsēdētāju sevi. Uh, Varbūt, eh, kolēģi, jūs eh, saskaņā ar 56, mēs saskaņā ar 54 un kopā iznāk 55. Paldies, Viki, par paskaidrojumu. Un vēl tālāk nākamā informācija. Protams, mūsu sadarbība ir bijusi ļoti laba Līdz šim mēs esam lieliski sadarbojamies. Fordas kundze bija iesaistīta un arī Vilkonens kundze un Žovāo kungs iesaistījās ļoti aktīvi, bet pēc vēlēšanām Francijā, diemžēl, šis kungs nav vēl paspējis būt šeit kopā ar mums, jo viņš joprojām ļoti aktīvi darbojas Francijā. Šodien mums sanāksmē jārunā par grozījumiem. 462 grozījumi ir pieteikti ziņojuma projektam. Un mūsu balsošana, arī balsojot abām divām komitejām, notiks 18. maijā Strasbūrā. Balsos abas komitejas. Tad eh, mums ir jābūt gataviem kopā balsot mūsu kopīgās magā darba rezultātā. Trešais eh, punkts pie paziņojumiem trešais darba kārtības punkts, tad eh, mums ir kopīga sanāksme par, par tematu eh, tieši saismas platformas un digitālais vienotais tirgus Vilkanevis kundze. Un Žovao kungs eh, ir strādājuši pie šī jautājuma, bet došu no sākuma tikai Fordai iespēju izteikties. Fordas kundze. Es domāju, ka mums ir jāturpina strādāt, ir jāuzklausa šī prezentācija, un tad ļoti daudz komentāru bijuši, un tad mēs varam turpināt runāt tādā garā. Mēs turpinām vienkārši ierastā kārtībā. Paldies! Mēs eh, sākam ar referentiem, pēc tam ēnu referenti, un pēc tam visi eh, pārējie deputāti, kas pārstāv gan vienu, gan otru komiteju, gan ITRE, gan IMKO. Uh, Un es došu itras eh, komitējai vispirms vārdu Vilkanens kundze un droši vien Džovauku eh, vietā arī varēs izteikties kāds cits, pasot Imko. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par eh, doto vārdu. Darie kolēģi, kā priekšsēdētājs eh, Būzeks teica, mans līdzreferents Valkungs, eh, diemžēl, šodien nav klāt, bet mēs ar viņu esam strādājuši ļoti aktīvi. Pēdējās nedēļas pieziņojam par tiešas platformām, kā jau tika paziņot, 468, 462 grozījumi ir iesniegti. Mūsu abu komitejas Abas komitejas ļoti aktīvi strādāja, un visi grozījumi bija ārkārtīgi pozitīvi, tika izcelts um, tiešsaistes platformu labākās puses, jo šīs platformas rada gan jaunas biznesa iespējas, jaunas biznesa eh, modeļus, un mums būs milzīgi ieguvumi visā Eiropā un Eiropas ekonomikā, ja mēs izmantosim šīs tiešsaistes platformas. Bet mm, grozījumos tika izcelti arī izaicinājumi, un mēs esam jau iepriekšējā sanāksmēs par to runājuši šeit mūsu komitejās. Un uz šo brīdi šķiet, ka viss saržītākais jautājums ir par uh, saistībām. Mēs zinām, ka ir e-komercijas direktīva, kas ir ļoti laba, un tur ir sakārtoti pārsvarā gandrīz visi jautājumi. Parādījušies jauni jautājumi, kā piemēram viltotas ziņas, un um, neīsta informācija, un mums um, ir jādomā, kā mēs tiksim ar to galā. Es saprotu, ka visi atzīst, ka Izteiksmes brīvība ir mūsu pamatvērtība. Mēs nekādā ziņā negribam cenzēt mūsu internetu vidi, bet arī platformām ir jāuzņem sava atbildības artava. Un viņiem jāatceras, ka viņiem ir arī savi pienākumi, savas saistības, arī saturiskā ziņā, un mums ir jāspēj atrast labs līdzsvars arī šajā jautājumā. Es domāju, ka mēs eh, vēl turpināsim diskusiju par šo jautājumu tuvākajās dienās ar mūsu ēnu referentiem, jo lieta tāda, ka arī mūsu abās komitejās ir dažādi viedokļi par šo. 36 kompromisi jau ir sagatavoti, par desmit mm, citiem kompromisiem mēs runājam. Uh, Ir divas sanāksmes ar ēnu referentiem jau notikušas, citas sanāksmes ir paredzētas. Mēs gribam pateikties arī visām grupām par sniegto ieguldījumu. Pilnīgi visas grupas ir ļoti aktīvi strādājušas ehm, bieži ehm, situācija ir tāda, ka tad, kad divas komitejas strādā kopā, ir jāveic papildus koordinācija iekšā politiskajās grupās un starp politiskajām grupām un komitejām. Uh, Un tas nozīmē, ka mums nepārtraukti vajadzēja turēt rokas pulsa, bet mēs, kā ziņotāji, kā referenti, darām visu, ko varam, lai ar ēnu referentiem kopā strādātu, lai veidotu grozījumu kompromisus. Uh, lai mūsu ziņojums būtu maksimāli labākajā versijā, un es gribētu pateikties gan visiem referentiem, gan visiem deputātiem no abām komitejām par visiem iesniegtajiem grozījumiem, jo tiešām dēļ jūsu ieguldījumu grozījumu formā šis ziņojums mm, izskatās, ka būs ļoti labs. Un tagad mēs arī konstatējam, ka ir iespējams vienoties kompromisu formā par ļoti daudziem grozījumiem. Galvenās tēmas ir tādā veidā sakārtots. Un, kā jau teica mūsu priekšsēdētājs, Balsošana notiks Strasbūrā 18. maija. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā vēl ir dažas nedēļas, mēs varam vēl strādāt tālāk ar citām grupām. Un es um, tiešām arī gaidu jūsu komentārus un jūsu ieguldījumu šajā diskusijā. Labprāt uzklausīšu visus šīs komitejas sevi. Švāba kungs, Žvāo uh, kunga vārdā, pārstājot uh, Imko komiteju. Uh, paldies! Es esmu saņēmis informāciju no Filipa Žibau. Un um, kā jau mēs dzirdējām, šodien viņš nevar būt kopā ar mums, jo vakar ir notikušas vēlēšanas Francijā. Uh, Tātad viņš ir um, atsūtījis savus komentārus, ko es esmu gatavs šeit nolasīt. Vispirms uh, es vēlos pateikties pilnīgi visiem, kas devuši šo ieguldījumu ziņojumu tāpšanā. Un kā jau teica uh, kolēģi, šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir meklēt kompromisus, um, arī vienoties par šiem jautājumiem, kur, kur nav līdz galam skaidri, bet lielākā daļa visu ideju, visu grozījumu ir tāda, ko var pieņemt un veidot kompromisus. Bet Bet um, jautājums galvenais no Filipa puses ir šāds. Um, ir šis grozījums par to, kā definēt platformu, platformas definīciju. Vai ir nepieciešama šāda definīcija, un ja jā, tad kādā veidā mēs to veidosim, Un otrkārt ir šis atbildības režīms saistībā ar platformām. Šobrīd to regulē e-komerci. Un trešais jautājums, kā vislabāk nodrošināt patērētāju aizsardzību un kā nodrošināt caurskatamību, juridisko skaidrību visām aktivitātēm, kas notiek tiešsaistē. Ceturtais izaicinājums, kā <clears throat> komisijai palīdzēt definēt tādu līdzsvarotu struktūru, <clears throat> lai visa uh, regulēšana un viss pasākumi būtu ļoti mētiecīgi ar konkrētām mm, lietām un kā nodrošināt vienotu spēles noteikumu situāciju, lai nebūtu negodīgas konkurences pret patērētājiem vai arī pret uzņēmiem, kas izmanto šīs platformas. Visi mm, šie jautājumi <clears throat> ir celt arī komisijas priekšā un 10. maijā Komisija piedāvās jau savus secinājumus, un tāpēc laiks liek arī parlamentam rīkoties, parlamentam ir jāiesaista saulēcīgi, lai varētu ietekmēt arī komisijas darbu. Un, kā teica arī Filips un arī kolēģi, mums ir jācenšas atrast tādu spēcīgu parlamenta pozīciju, lai galu galā mēs nonāktu pie līdzsvarota, eh, sabalansēta risinājuma kopā ar mm, Eiropas komisiju. Šis risinājums, mm, lai tas būtu tāds elastīgs un tāpat laikā arī ļoti noderīgs un netraucētu mm, biznesam, lai to mēs respektētu un arī, lai to ievērotu visā pasaulē. Paldies priekšsādētāji! Paldies abiem! pārstāvjiem gan no ITRE, gan no IMCO. Tagad došu vārdu ēnu referentiem, un vismaz no SND grupas pārstāvot arī abas komitejas runās Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzreiz gribu teikt, ka es Gutieres kunga vārdā runāšu. Viņš ir IMCO deputāts. Es um, vispirms gribēju pārsvītrot jau idejas, ka šeit uh, izskanējuši ir, tad, kad mēs veicām pirmo viedokļu apmaiņu. Uh, referenti bija izstrādājuši labu sākumu dokumentu, tomēr um, bija arī ļoti būtisks tāds trūkums. Sociālā dimensija netika ietverta šajā uh, digitālajā ekonomikas skatījumā, jo platformas uztur darbinieki, tie cilvēki, kas uztur platformas. Un ir e, saturiskie jautājumi, klasifikācijas jautājumu, arī tiešais pakalpojumu, ko sniedz trešās puses, trešās puses arī sniedz dažādi veidi pakalpojumus, kas tālāk nodrošina tiešais platformu darbību. Rezultātā tiek nodrošināta arī preču piegāde vai arī pakalpojumu tāda kopīga piegāde. Tas ir septītajā punktā. Uh, Un mm, sociālisti ir iesnieguši arī grozījumus, un mūsu grozījumi fokusēs uz četrām galvenām prioritātēm. Pirmā, pirmā prioritāte ir nepieciešamība pēc šāda veida likumdošanas. Mēs esam ļoti detalizēti grupu sanāksmju rezultātus analizējuši. Un arī šobrīd debatēs par uh, kompromisiem mēs nonākam pie diviem galvenajiem tādiem jautājumiem. Mēs zinām, ka ir esoša likumdošana, kas um, attiec uz uh, tiešsaistes platformām arī citas starpā, bet mēs no sociālistu un demokrātu puses arī esam atzīmējuši, ka ir tukšās vietas, kas nav sakārtotas, kaut kādas pelēkās zonas, kas mums ir jāizpilda. Uh, Un tāpēc arī mēs veidojām debates um, ar dažādiem speciālistiem, komisijas pārstāvjiem. Mums bija 30. martā notikusi digitālā vienotā tirkus darba grupas sanāksme. Un mēs um, domājam par to, kā darbojas šīs uh, starpnieku platformas. Mēs veidojam, modelējām dažādas attiecības, piemēram, trīs uh, pušu attiecības kas vislabāk arī apraksta mūsdienu platformu funkcionēšanu. Pašregulēšana tā neizpildīs vajadzīgo uzdevumu, ja tāda pašregulēšana tā mm, pieļauj negodīgu konkurenci, tas grauj arī tradicionālos uh, sektors, tas noved arī pie tiešais dempinga, arī nodokļu jautājumi nav īsti skaidri noregulēti tad um, kāds ir uzdevums, ir jāprecizē eksistējušie um, juridiskie aspekti, normas, kas šobrīd eksistē, un mums ir jāregulē šī joma ilgspējīgā veidā, un tāpēc ir nepieciešama ļoti skaidra definīcija, kas tas ir tiešsaistes uh, platforma. Definīcija ir nepieciešama, un tas ir jāpapildina ar šo platformu klasifikāciju vai tas ir virtuāls pakalpojums, ko platformas sniedz, vai arī fizisks pakalpojums, vai darbojas caur starpniekiem, vai arī aktīvi piedalās tirgus apritēs, tad vēl ir jāšķiro komerciāla rakstura un nekomerciāla rakstura platformas. Un nedrīkst aizmirst arī par darba tirgus situāciju. Ir dažādi statusi arī pašnodarbinātā status un citas ekonomiskās formas. Mums ir jānodrošina arī godīgi, korekti darba apstākļi arī saistībā ar darbu pie šādām platformām. Ir neatkarīgi darba veicēji, ir pašnodarbinātās personas, kas darbojas caur šīm tiešsaistes platformām, un tāpēc Eiropas komisijai rūpīgi jāizanalizē, kādā mērā uh, esošā likumdošana attiecas uz digitālo tirgu, jo jānodrošina pilnīga saskaņa ar likumdošanas aktiem. Un mēs, sociālisti, uzskatām, ka investīcijas ir nepieciešams arī izglītībā un inovācijās, un tas ir absolūti vajadzīgs, ja Eiropas Savienības vēlas konkurēt arī globālā tirgu un nodrošināt arī labus darba apstākļus darbiniekiem. Un visbeidzot, sociālisti uzskata, ka iepriekš minēto būtu jāpapildina arī ar fiskālo dimensiju. Vajadzētu vienādus <clears throat> taksācijas noteikums attiecināt uz visiem uzņēmiem. Neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek piedāvāts offline vai online režīmā, likumdošanai jābūt vienai taksācijai arī. Lai visi uzņēmumi, ieskaitot arī digitālos uzņēmumus, maksātu savus nodokļus tad un tur, kur tiek radīta peļņa. Sociālistu grupai ir pilnīgi skaidrs, ka ir platformas, kas ir aktīvākas, kas nedarbojas <clears throat> tikai kā starpnieka platformas, tāpēc esošā likumdošana bieži vien nav pie, pietiekama. Un tāpēc arī mūsu priešlikums veidot tādu ātru procesu, kas um, arī regulētu tiešsaistes saturu, lai nebūtu intelektuālā īpašumtiesība pārkāpumi. Uh, un vēl citi grozījumi no mūsu mirklīti priekšsēdētāji. Es runāju arī savu kolēģu vārdā. Es saku, Lopes kungs, vēl vienu minūti, lai arī kolēģu doma šeit izskanē. 224. grozījums, 257. grozījums un vēl daži ir um, saistīti ar lietotājiem. Būtu jābūt iespēja arī noraidīt nekorekts vai melīgs informācijas, kas parādās internetā. Tad mums tālāk ir divi referenti. Inko, komitejas Daniels Daltrums. Paldies, priekšsētā. Es runāšu gan savā vārdā, Daltonkungs. Tātad Bosjutus kundze un Daltonkungs vienā personā. Daltonkungu persona. Uh, Eh, tad es eh, gribētu mm, teikt, ka mēs sagaidām tādu pozitīvu ziņojumu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu izvairīties no dažādu likumdošanas jomu pārklāšanās. Mēs eh, uzskatām, ka jāskatās, vai eksistējušie noteikumi tiek attiecināti pareizi, bet tas nenozīmē automātiski, ka online platformas nesaskan ar esošo likumdošanu, tāpēc, ka šeit ir jauns biznesa modelis. Mēs nepiekrītam šādam pieņemam. Uh, pieņēmumam. Un mēs arī nepiekrītam tam, ka šeit ir negodīga konkurence, <clears throat> jo daudz platformas ir veiksmīgi darbojušas, neraugoties uz to, ka ir bijušas eh, arī likumdošana, kas eh, dažāds operators ir nepamatot aizsargājušas. Runāsim skaidri internets ir demokratizējis visu pasauli. Tas dod arī patērētājiem un darbiniekiem jaunas iespējas, dod kaut ko tādu, kas vispār nav bijis. Giga ekonomika ir kaut kas pilnīgi uh, klasisks piemērs. Tas ir eh, lieliski darbiniekiem, jo šeit spēks tiek atņemts noš no darba devējiem, pāriet pie darba ņēmējiem, un tagad nevajag strādāt eh, vārga darbu katru dienu no, no, no rīta līdz vakaram. Tagad darbiniekiem ir iespēja izvēlēties pašiem savu dzīves ritmu, un ir iespējams arī izvēlēties karjeras. Cilvēki, kas agrāk neko nevarēja, tagad izvēlas karjeru, eh, rū, rada jaunas karjeras, te, te ir profesionāli da, dažādi dažādu profesiju pārstāvi, kas šīs profesijas agrāk nemaz nav eksistējušas. Un runājot par eh, specifiskām lietām, platformu definīcijas, mēs neredzam šeit nepieciešamību, eh, kāpēc vajadzētu šādu visaptverošu definīciju. Eh, platformas ir jāregulē, kā šobrīd tas ir, pēc sektoriem, pēc nozerēm. Vispirms mēs uzskatām, ka nav svarīgi tieši konkrēti definēt platformu. Mēs piekrītam referentiem, ka ir ieguvumi, ja mēs atbalstīsim Eiropas platformas, bet eh, arī jāskatās tā, lai pilnīgi visas platformas šeit spētu plaukt. Uh, Protekcionistam nē, jo esošos operators aizsargās e, tikai šādas protekcionistu normas. E, mēs uzskatām, ka konkurence platformām labākais veids, kā stimulēt izaugsmi un arī dot vairāk iespējas patērētājiem. Un par saistībām un pienākumiem te ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Protams, platformām būtu jāsaskan ar Eiropas likumiem, bet, e, ja mēs gribam šeit radīt tādus drošu patvērumu starpnieku struktūrām, tad šeit varētu būt iedragāta juridiskā skaidrība, un jebkurs regulējums šai ziņā būtu jāveido tā, lai tas būtu tehnoloģiski neitrāls un arī tas netrauc attīstīties nākotnē. E, šeit ir ļoti daudz pozitīva arī šajā tekstā, un mūsu grozījumi ir par to, kā uzlabot uzticēšanos, bet ir ļoti svarīgi arī atzīmēt, ka ja zaudē platforma uzticēšanos, uzticību, tad arī zaudē savu biznesu un tas attiecas uz visiem ekonomikas veidiem. Um, mēs varētu vairāk runāt par datiem, par standartiem, par pārnesamību, par pārobežu datu plūsmām. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmiem, it īpaši tiem, kas darbojas globālā mērogā uh, izstrādāt veiksmīgu likumdošanas vidi ne tikai Eiropā, bet arī sadarbībā ar citiem partneriem. Un ļoti svarīgi, lai tieši Eiropa gūtu šos ieguvumus no pārobežu datiem nākotnē. Bāzi ir laba diskusija sākšanai. Paldies abiem referentiem par tekstu, par nonākšanu līdz šī fāzē. Tas nav viegli bijis, nu, joprojām turpināsim vērot progresu. Skaidrs, ka mums vēl ir daudz zaramā, bet esmu pārliecināts, ka mēs tiksim galā ar šo sarežģītu uzdevumu. Paldies par jūsu komentāriem. Aldi Alde grupas vārdā. Atvainojos. Aldes komiteju pārstāvot dabas komitejas Kalas kundze. Paldies. Es eh, izteikšos abu referentu vārdā, tāpēc eh, lūdzu ņemiet vērā, ka man ir atvēlēta sešas minūtes. Zinu, ka jūs esat ļoti strikts. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties referentiem par ieguldīto darbu un paldies arī par abām kompromisu pakām, ka, ko mēs jau esam saņēmuši un pie kuriem mēs strādājam. Šajos kompromisos ir ļoti daudz pozitīvā, jo tiek atzīts, ka šīs platformas rada iespējas gan. Um, patērētājiem, gan arī maziem uzņēmumiem. Tāpat arī mums ir jādomā par um, attiecībām starp uzņēmumiem, jo īpaši ir runa par cauradzamības jautājumiem. Tāpat arī ir jādomā par vienpusējām izmaiņām um, cenās vai nosacījumos. Tas jo īpaši ir būtiski mikro uzņēmumiem, jo tie ir atkarīgi no platformām, lai attīstītu tālāk uzņēmēju darbību. Mums ir nu, viedokļu atšķirības attiecībā uz vairākiem kompromisiem. Pirmkārt, Alde vēlas risināt īstenošanas jautājumus pirms mēs vēlamies pieņemt jaunus tiesību aktus. Pašlaik ļoti daudz tiesību akti tiek aktualizēti, un uh, Eh, mēs uzskatām, ka vajadzētu aicināt pieņemt jaunus tiesību aktus tikai tad, kad patiešām pastāv problēmas, ko nevar atrisināt citādi. Tāpat arī ir jāpadomā par Eiropas konkurences tiesībām attiecībās platformā. Uzskatām, ka konkurences ģenerāla direktorātam vajadzētu padomāt, kā tiek risināti jauni um, uzņēmumu veidi, kā uh, tiek nodrošināts, lai tie tiktu līdzi digitālajiem laikmetām, tāpat arī ir jādomā par ietekmi uz datiem. Tāpat arī vajadzētu ātrāk pieņemt lēmumus. Taču mēs neuzskatām, ka vajadzētu pilnībā pārskatīt Eiropas konkurences tiesības. Un tagad eh, vislielākā problēma, kas uh, mums parādās šajā ziņojumā, proti digitālo platformu uzticamība. Mēs rādzām, ka uh, viena un tā pati problēma tiek saukta dažādos vārdos. Tas rada vēl vairāk problēmu. Mēs redzam, ka šajos punktos tiek skatīta platformu uzticamība, tikai no to uzņēmumu puses, kuriem ir autortiesības, un netiek ņemtas vērā patērētāju tiesības, jo īpaši pamat, patērētāju pamattiesības, kā jau tika norādīts. Šeit ir runa par vārda brīvību, par informācijas un datu aizsardzību. Tātad precīzāk par šiem punktiem. Kādu saturu mēs vēlamies iekļaut platformās? Ja mēs paskatāmies uz šo problēmu no uzņēmuma puses, tad Mums ir skaidrs, ka daudz vienkāršāk viņiem būtu pateikt, vispār neuzsākt uzņēmēju darbību. Kā politiķi mēs ļoti labi saprotam, ka tiek izteikti vairāki komentāri par platformām un kurš tad varēs pateikt, kāds saturs nav atbilstošs. Mana grupa var atbalstīt atsauci tikai uz nelegālu saturu. Platformas jau tagad ir atbildīgas par uh, nelegāla satura neizņemšanu no savām platformām. Tāpat visi šīs atsauces uz aizsardzības pasākumiem. Ja mēs aicinām platformas nodrošināt, lai šāds saturs vispār neparādās, tad ir vairāki brīvprātīgi pasākumi, kā platformas var cīnīties pret nelegālu saturu. Tātad ir skaidrāk jāpasaka, uh, kādi nosacījumi ir jāpieņem, un tāpat arī ir jāvēršas pret pārkāpējiem. Taču mēs neatbalstām vispārējo kontrolas noteikumu. Tiesa ir paziņojusi, ka tas ierobežo individu datu aizsardzību, un tāpat arī tas varētu radīt cenzūru internetā. Algoritmi nenošķir to, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir ironija, kas ir parodija un tā tālāk. Ēnu referents sanāksmēs jau norādīju, ka ņemot vērā to, ka lielākā daļa no platformām nav Eiropas platformas, bet gan Amerikas, Ķīnas vai Krievijas platformas, es īsti nesaprotu, kāpēc uh, um, referenti lūdz izskatīt šo saturu bez pilnīgi nekādām garantijām. Mēs aicinām komisiju strādāt pie um, sistēmas, kas ļautu nodrošināt uzņēmumiem daudz lielāku tiesisko noteiktību. Tāpat arī ir jānodrošina garantijas lietotājiem, taču mēs nevaram pilnībā apdraudēt e-komercijas direktīvu. Paldies! Tagad uh, Mišēls Reimons, viņš izteiksies zaļo vārdā. Un arī ITRE komitejas vārdā. Thank you, Chair. As... Manā vārdā izteiksies kolēģi. Julija Reda. Kā jau mans kolēģis norādījis, izteikšos abu komiteju vārdā. Liels paldies referentiem par otro kompromisu pakotni. Šī otrā pakā norāda uz to, ka mēs varam vienoties par vairākiem jautājumiem. Vēl ar vien ir vairākas neatrisinātas problēmas. Gribētu norādīt, ka attiecībā uz šo ziņojumu un tā pievienoto vērtību, mums vajadzētu likt uzsvaru uz tām jomām, kur komisija nav, nav nākusi klajā ar tiesību aktiem. Piemēram, mēs domājam, ka vajadzētu paredzēt punktus par MRS direktīvu. Pavisam drīz notiks balsojums par šo ziņojumu. Tāpat, ja ir jautājums par atbildību, uzskatām, ka vajadzētu uzsvērt e-komercijas direktīvu. Te ir jābūt pamatām visām mūsu sarunām. Es priecājos par to, ka referents jau norādīja uz e-komercijas direktīvas nozīmi interneta vidē. Mēs neatbalstām nekādas atsauces uz monitoringa stiprināšanu. Uzskatām, ka tas runā pretī e-komercijas direktīvai, kas aizliedz šāda veida monitoringu. Tāpat arī Eiropas tiesa ir norādījusi, ka šāds vispārējais monitorings ierobežo uh, individu tiesības veikt uzņēmēju darbību un saņemt informāciju. Attiecībā uz pēdējiem izaicinājumiem, attiecībā uz eh, um, viltus ziņām, redzam, ka vairākas dalībvalstis jau ir mēģinājušas sagatavot tiesību aktus, taču uh, Eh, diskusijās nacionālā līmenī esam konstatējuši, ka lielākā daļa um, naidīgu izteikumu un viltus ziņu aizliegumi nav legāli saskaņā ar dalību valstu tiesību aktiem. Tikai 15% no šādiem naidīgiem izteikumiem uh, Eh, tiek uzskatīti par nelegāliem saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Tātad, ja saturs netiek uzskatīts par nelegālu, tad ir ārkārtīgi sarežģīti aicināt platformas veikt jebkādus pasākumus šajā saistībā. Varbūt noderīgāk būtu domāt par eh, krimināla likuma pielāgošanu dalību valstīs. Tāpat šī vispārējā problēma, kas attiecas uz eh, dažādiem satura veidiem, tā skaitā arī uz nelegālu saturu, kam ir vajadzīga atšķirīga pieeja. Šeit mums ir jādomā par paziņošanas un izņemšanas režīmu. Tas ļautu radīt daudz lielāku skaidrību platformām attiecībā uz to, kādi pasākumi un kā, kādas procedūras ir jāpiemēro dažādam saturam. Uh, Tātad, ja runa par naidīgiem izteikumiem, ir jāizlēmj, vai te ir runa par nelegālu saturu vai nevēlamu saturu. Tāpat dažkārt saturs pats nav nelegāls, bet e, gan konteksts, kādā šis saturs tiek izvietots, un tieši tāpēc ir ļoti grūti piemērot automātiskus pasākumus. Tāpat ir jāņem vērā arī cits konteksts, piemēram, bērnu izmantošanas attēlu izņemšana Šeit mēs nevēlamies ierobežot tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Ja ir runa par autortiesību aizsardzību, tad, protams, vajag informēt eh, cilvēkus, kas ievietoja šādu eh, informāciju, lai viņi varētu izmantot eh, savus tiesiskos pasākumus. Ir jāievieš arī pretpaziņošanas pasākumi. Uh, Tātad te būtu runa par to, kādu pasākumu platformai būtu jāveic. Vēl kāda problēma, ko mēs saskatām pašreizējos kompromisos. Vairākās vietās tiek pieminēta, pieminētas datu īpašumtiesības. Es nezinu, vai tā ir reakcija uz šo atklāto jautājumu, ko komisija uzdeva savā paziņojumā par eh, pievienojamību. Šeit tika runāts par sešiem dažādiem politikas instrumentiem, kā rīkoties ar mašīnu ģenerētiem datiem, un tikai vienā no šiem instrumentiem tika runāts par datu īpašumtiesībām. Uzskatu, ka uh, šeit ir izvēlēta nepareizā pieeja. Mums uh, vajadzētu paskatīties uz parlamenta rekomendācijām, piemēram, mums ir jādomā, vai mēs atbalstam šeit uh, defaultā līguma nosacījums attiecībā uz mašīnu ģenerētiem datiem, vai arī mēs gribam runāt par saskarnēm un par šādiem datiem saskarnēs. Tātad ir jāpaskatās, vai mēs vispār piekrītam šim konceptam. Pēdējais kompromiss par caurdzamības un atklātuma jautājumiem. Uzskatām, ka tas ir ļoti labs pamats diskusijām. Uh, Šajā jomā mēs kopumā piekrītam referenta izvēlētajai nostājai, bet kopumā vēl ar vienu ir ļoti daudz darba, lai mēs varētu būt apmierināti ar šiem kompromisiem. Lielas paldies! Līdz ar to ēnu referents saraksts ir izsmelts. Tagad ļaušu sanāksmi vadīt Inko priekšādātāja Vikijai Fordai. Liels paldies! Divi cilvēki ir pieteikušies runāt, un vēl divi cilvēki arī tikko pacēla rokas. Sāksim ar Nikolu Dantī. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos atgriezties pie dažiem punktiem, kas tika pieminēti. Galvenokārt šeit ir runa par jautājumiem, kurus referents ir ļoti labi apkopojis. Tātad šeit runa par ļoti lieliem izaicinājumiem. Šeit runa par pasauli, kuru ir tā diezgan sarežģīti saprast, bet kurai ir ļoti liela loma mūsu ikdienas dzīvē. Mums vajadzētu pievērst uzmanību ekonomikas tradicionālajiem noteikumiem, kas ir jāpiemēro arī digitālajai pasaulē. Uzskatām, ka Tā ir mūsu nākotne. Mums ir jāsaprot, ka šī nākotne tiks izspēlēta tieši digitālajā pasaulē. Un e, varbūt šeit nav vajadzīgi papildu noteikumi, bet gan tieši kvalitatīvi noteikumi. Atsaukšos tagad uz e-komercijas direktīvu. Šeit mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Šeit ir runa par preču apmaiņu. Šajā direktīvā nevienmēr tiek runāts par platformām, kas attiecas uz ļoti daudziem mūsu dzīves aspektiem. Vajadzētu izvairīties no tā, lai platformas izturētos diskriminējošie pret patērētājiem. Šis jautājums tiek uzdots jau Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs redzam, kā platformas uh, varētu kļūt diskriminējošas attiecībā uz konkrētām sabiedrības kategorijām. Mums vajadzētu domāt par um, uzņēmumu izvietoto informāciju tiešsaistē. Šeit uh, uz kārts ir likta arī mūsu brīvības politika. Mūsu pieredze rāda, ka ļoti liela daļa no mūsu aktivitātes, tā skaitā no politiskās aktivitātes, notiek tieši digitālajā pasaulē. Ņemot vērā šos izaicinājumus, mums ir jābūt gataviem uzņemties atbildību. Mums ir jābūt spējīgiem izmantot mums piedāvātās iespējas. Vienlaicīgi mums ir arī jāapzinās, ka šeit ir vairāki elementi, Mm, kas attiecas uz atbildīgumu un kas attiecas arī uz šo ekonomikas sektoru. Lielas paldies! Tagad nākamais runātājs. Platformas mums piedāvā ļoti daudz iespēju, jaunu tirgu eh, precēm un pakāpojumiem, tāpat arī tiek uzlabota cēnu konkurence. Taču uh, Eiropas daļa tiešsaistes platformās ir ļoti zema. Mums vajadzētu uzmanīties un būt rūpīgākiem, ja mēs vēlamies panākt mūsu kolēģis ASV, Ķīnā un ASV. Es, un Krievijā. Es apsveicu grozījumus, kas attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši es uzskatu, ka ir vajadzīgi eksperti ar ļoti plašu zināšanu loku. Uh, Tāpat arī es priecājos par atsaucēm uz e-komercijas direktīvu un to, ka vajadzētu izvēlēties tehnoloģiski neitrālu pieju. Ir skaidrs, ka mēs nedrīkstam nekādā veidā ierobežot nākotnes attīstības iespējas. Attiecībās tiešsaistes platformām es atbalstu savus kolēģus, kas teica, ka platformas būtu vislabāk iekļaut sektoru likumdošanā. Uh, Nevajadzētu šeit vadī, veidot jaunas definīcijas tiešsaistes platformām. Kā jau mēs runājām iepriekšējā kopējā sanāksmē, dažas platformas nodrošina infrastruktūru, kamēr citas sniedz pakāpojumus. Līdz ar to mēs nevaram piedāvāt visiem pielāgojumu risinājumu. Tam varētu būt negatīvas sekas. Mums vajadzētu pievērst tam īpašu uzmanību, jo mēs nedrīkstam uh, slikti ietekmē tālāko attīstību Eiropā. Es priecājos arī par grozījumiem, kur ir runāts par pašregulācijas pasākumiem platformās, lai vērstos pret nelegālu saturu un precēm, bet neierobežotu patērētāju tiesības, tātad privātums, vārda brīvība. Daudzas platformas ir paudušas savas bāžas par to, kā tiks piemērota pārskatīšanas sistēma, kas parādās arī ziņojumā. Uzskatu, ka šīs pārskatīšanas um, iespējas vajadzētu iekļaut direktīvā par negodīgu tirdzniecības praksi. Mums ir jāizvērtē tiešaistas platformu pārskatīšanas sistēmas, un par to ir runa vairākos grozījumos. Kopumā man attieksme pret ziņām ir pozitīva, un es atbalstu lielāko daļu no grozījumiem. Daudz veiksmes um, referentiem un arī ēnu referentiem. Uzskatu, ka šim darbam būs ļoti liela nozīme Eiropas nākotnē. Sandra. Merci. Sandra. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos pateikties referentiem par paveikto darbu. Platformu ekonomika ir atkarīga no uh, platformu uzticamības un no tā, vai patērētāji vēlas šīs platformas izmantot. Pašlaik, tad, kad mēs uzdodam jautājumus Eiropiešiem, tikai 22% no Eiropiešiem uzticas šīm platformām. Un uh, plašākā um, kontekstā runājot uh, sociālajiem tīkliem. Tātad mums patiešām vajadzētu iedziļināties patērētāju uzticēšanās jautājumos. Šeit parādās vairāk elementi. Daži no tiem jau tika pieminēti, proti atbildīgums, platforma iesaistīšanās, uzņemoties dažādus pienākumus, proti pienākums sniegt informāciju patērētājiem, sniegt informāciju par tiesībām, darba tiesībām un tā tālāk. Tas saistās arī ar tādu plašāku sadarbību starp platformām un administrāciju. No savas puses gribētu jo īpaši uzsvērt vienu punktu. Te ir runa par komentāriem, kas ir izteikti par platformām, lai mm, veicinātu šo platformu reputāciju tiešsaistē. Uzskatu, ka mums ir jāievieš certifikācijas mehānisms šādiem komentāriem. Uh, Tātad ir jāatrod līdzsvars. Vajadzētu atgādināt, ka mēs nedrīkstam nekādā veidā ietekmēt šo platformu izaugsmas un dinamikas iespējas. Mārtiņ. Lūdzu, Edvard Mārtiņ. Paldies, priekšādātāji. Tik tikko Buzika kungs atsaucās uz Francijas vēlēšanām, kuru pirmā kārta notika vakar. Uh, Jūs visi zināt rezultātus, un es uzskatu, ka arī te mums vajadzētu sākt uzdot jautājumus un sākt uh, uztraukties par šādiem jautājumiem. Es gribētu runāt par šo negatīvo ietekmi. Uzskatu, ka vienotais digitālais uh, tirgus Eiropā ir apsveicams. Dzirdēju, ka vairāki kolēģi runāja par klientiem un par m, mm, pilsoņu priekšrocībām, par strādnieku priekšrocībām. Tieši par to mums vajadzētu domāt. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka Eiropa šeit zaudē pilsoņu acīs. Tad, tad mēs redzam, ka e, šāda pilsoņu attālināšanās mūs var novest pie ļoti negatīvām sekām. Piemēram, kādi instrumenti tiek nodrošināti, lai mēs varētu strādāt pie sociālās un fiskālās harmonizācijas. Es dzirdu, ka vairāki kolēģi kritizē bēgļus un migrantus, kas uh, izvēlas sociālo turismu, bet nekas netiek runāts par fiskālo turismu. Paskatīsimies, piemēram, uz lielajiem Eiropas telekomunikāciju uzņēmumiem. Uh, Visi ir pārcēluši savas zvanīšanas platformas uz Āfriku vai Āziju. Uzskatu, ka šeit mēs varam zaudēt. Mums ir jānodrošina vislabākā rentabilitāte, kas mums varētu daudz dot. Uzskatu, ka uh, vēl ar vienu investori šīs planētas meklē vislētākos stūrīšus. Paldies! Es gribētu izteikt dažus vispārējus komentārus. Un liels paldies par kompromisos ieguldīto darbu. Mums ir jāsaprot, ka jau pastāv dažādi tiesību akti, kas spēj regulēt uh, platformu pasauli. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt, lai mm, mūsu pieprasītie tiesību akti uh, būtu savietojami ja ar jau pieņemtajiem tiesību aktiem. Tātad mm, te gribētu pieminēt tīklu drošības direktīvu, kas nesen tika pieņemta. Mēs nedrīkstētu šeit saduļķot ūdeņus, ir jānodrošina maksimāla caurdzamība. Cik es redzu, daļa no šiem kompromisiem nav pietiekami skaidri. Mums ir jānodrošina ekonomiskajiem operatoriem skaidrība par uh, jau pieņemto tiesību aktu atbilstošu īstenošanu. Par eh, starpnieku atbildības režīmiem, kas ir noteikti e-komercijas direktīvā. Tie ir ļoti būtiski, un daudziem operatoriem ir jāzina, kādi ir to pienākumi. Atcaucos šeit uz Džulijas eh, redzes teikto. Kā šīs platformas rīkosies, ja mēs viņiem liksim kaut ko darīt attiecībā uz saturu, kas īsnībā nemaz nav nelegāls. Tātad mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz šo starpnieku atbildību. Tas varētu ierobežot eh, novatoriskumu, kā jau tika pieminēts. Es ceru, ka strādājot pie kompromisiem, jūs atcerēsieties arī to, ko mēs teicām par Kalasas Gebhārdas ziņojumu. Šī apvienotā komiteja to pieņēma ar ļoti lielu vairākumu, un šeit tika paustas arī vairākas ļoti skaidras ziņas. Tas notika pirms apmēram gada. Un tāpat arī Nikolas Dantes ziņojums par sadarbības ekonomiku. Arī šeit uh, parādījās ļoti interesantas idejas, un mēs nedrīkstam tagad pieņemt kaut ko tādu, kas runātu pretrunā šiem ziņojumiem. Vai no komisijas kāds vēlētos izteikties? Un paldies! Jā, yeah, thank you, madam chair. Paldies, priekšsēdētāja Konda. Vēlos runāt par šo kontekstu, kurā mēs runājam par platformu politiku. Mēs šeit runājam kopumā par tiešsaistes platformām un digitālajā vienoto. No tirgu, mēs runājam par to, kādu labumi ir iespējami jaunas darba vietas, inovācijas. Šis ir mūsu atskaites posms, moments. Mēs gribētu, lai būtu jaunas Eiropas platformas. Viens no delegātiem runāja par to, ka mums nav daudz jauna platformu. Mēs ļoti gribētu, lai arī Eiropas platformas tiktu veidotas, lai tiešām būtu proporcionāls risinājums, tieši ņemot vērā tos izaicinājumus, par kuriem izrunājam. Tie ir jārisina. Ko mēs gribētu, lai būtu labi funkcionējuši platforma ekonomika, lai patērētāji, iedzīvotāji, uzņēmēji varētu izmantot šīs platformas. Mēs visi skaidri saprotam, ka platformām ir liels labums, bet te pašā laikā mēs saprotam arī, kādi izaicinājumi rodas no tā, ka platformām, platformām ir daudzos gadījumos durvju funkcija attiecībā uz informācijas pieejamību un piekļuvi tirgumu. Jautājums par uh, uzticamību ir ļoti būtisks, arī caurskatāmība, arī taisnīgums, runājot par platformām. Mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, un atceramies, ka mums ir nepieciešams nodrošināt uh, tiesības uzņēmē darbību gan platformu veidotājiem, gan lietotājiem. Un ja mēs šeit nenodrošinām inovācijas, nerisināsim konkrētas problēmas, tad varētu uh, rasties neatbildētie jautājumi. Vēl viens jautājums, par ko šodien jau tika runāts, ir nelegāls saturs, un šeit likumdošanas normas ir ļoti vajadzīgas, un e-komercijas direktīva uh, šobrīd ir tā, kas darbojas, tā ir saistīta gan nevis ar nelikumīgu saturu, bet ar uh, saturu, kas varētu kādu apdraudēt. Mums ir jābūt uzmanīgiem šeit. Vēl viens aspekts ir jautājums par definīcijām. Mums šeit zinām skepse rodas, kad mēs runājam par plašu risinājumu, par risinājumu, kas varētu tikt izmantots daudzās jomās. Mums ir jābūt tiešām proporcionāliem savos risinājumus. Nedrīkstam, protams, arī pārāk tālu aiziet. Paldies! Vai ir. Vai arī skopsavilkums lūdzu? Nu, mums būtu nepieciešams tagad uzsākt pēc četrām minūtēm otro mūsu sanāksmes daļu, tāpēc jums ir tikai dažas mazas īsas minūtītes. Tēlos pateikties jums visiem par komentāriem. Jums bija ļoti labi komentāri. Izskatās, ka šobrīd pagaidām kompromisa nav apmierinoši pilnīgi visiem, līdz ar to darbs vēl ir priekšā. Bet šķiet, ka pilnīgi visi vēlas, lai Eiropā būtu godīga un taisnīga konkurence. Tas ir pamat mērķis, bet jautājums par to, kādi Eh, kādus eh, instrumentus mēs varam izmantot, nodrošināt eh, šo godīgi taisnīgu konkurenci arī interneta platformām. Protams, mums jābūt uzmanīgiem, ka mēs nedrīkstam radīt pārāk striktas un pārāk daudz tiesību normu. Es neesmu tik ļoti skeptiski noskaņota par pašregulējumu arī sanājumu. Piemēram, arī tradicionālie mēdīji diezgan lielā mērā regulē uh, paši sevi no mūsu puses nav tik daudz uh, regulējuma. Būtiskākais aspekts, runājot par uh, internetu platformām, ir tas, ka cilvēkiem ir nepieciešama uzticība. Ļoti svarīgi, lai šis uzticamības aspekts tiktu ieviests un jāskatās, kā tas šobrīd tiek ieviests, pirms mēs nāksim klajā ar jauniem noteikumiem. Paldies mums visiem par komentāriem, tie tiešām bija ļoti pozitīvi. Uh, Un, protams, turpināsim strādāt un tā, lai gal galā visi būtu apmierināti vai gandrīz apmierināti. Labi, mēs kompromisa grozījumus izskatīsim un 18. maijā ir paredzēts balsojums mūsu uh, kopīgajai komiteju sēdē. Bet, kā jau teicu, iekšējā tirgus patērētajā aizsardzības komitejas sanāksme turpināsies 3G3 telpā. Tad pēc minūtes mēs šeit paliekošie turpināsim darbu, mums jau gan ir daudz vieglāk.